no padomes par no pirmā lasījuma un par iemesliem esmu komisijas viedokli esmu saņēmis. Tur nemaz nav teikts, kurš, eh, kāds. Uh,